Ārnta Koka mandāts ir apstiprināts. Vairākas komitejas ir lēmušas uzsākt starpinstitucionālās sarunas saskaņā ar 69C reglamentu punktu, un tad ziņojumi, kas ir saistīti ar mandātiem, kas ļauj uzsākt šīs sarunas, ir lasāmi plenārsēdes lapspusē, un par to var lasīt arī plenārs.